Pas du tout. Voilà, j'ai le marteau. Lūk, āmuriņu man atnesa. Allo. Hello. Bien, mes chers collègues. Kolēģi, mums ir sanāksme, kas nav pārāk praktiska. Attiecībā uz datumu pirmdienas pēcpusdienā eh, rīkot sanāksmi, tas nav pārāk viegli norganizēt, Es centīšos izvairīties no šādas plānošanas turpmāk, bet nu, pavisam izvairīties nevarēs. Lūk, es jums piedāvāju iet uz priekšu ātri, divas stundas vēl, veltīt uh, komisijas, uh, ko, pašai komitejas darbam, budžeta komitejas darbam, lai mums pietiktu laika no pieciem ar, ar budžetu, 2012. gada budžeta referentu un ēnu referentiem, eh, lai mēs varam sagatavot stratēģiju sarunām, samierināšanās sarunām, kuras notiks rīt. Es atgādinu, ka mums rīt notiek pirmā samierināšanās diena un nākamnedēļ. 18. otrā diena ir pēdējā samierināšanās diena. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Labi. Jūs esat redzējuši darba kārtības projektu, ja nav nekas sakāms par to, tad mēs to uzskatām par pieņemtu. Otrais punkts iepriekšējās sanāksmes protokola apstiprināšanu. Atkal kā vienmēr, ja nebūs nekādu piezīmu līdz šī sanāksmes eh, beigām, tad eh, protokols tiks pieņemts. Es piedāvāju patiešo pāriet pie balsošanas. Tas ir, mums būs vairāki balsojumi par 10. līdz 14. punktu, tad 8., 15., 16., 6. un 9. Tātad mēs sāksim ar Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Pēc tam tur ir piecas eh, dažādas lietas par Barbaras Materas ziņojumu. Mums jau ir bijusi, bijis izskaidrojums pagājušajā sanāksmē, un tātad mēs sāksim tūlīt balsot. Vai visiem ir balsošanas saraksti? Ja nicht, du bist nicht Voilà. Alors, nous commençons. Nu, tad mēs sāksim ar ar 41. lietu īrija. Nē? Nē, es jums dodu referentam, došu vārdu, lai pasaka, ko grib, kā mēs gribam balsot. Eccomi qui. Allora, sì, Presidente, eh, secondo... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir balsošanas saraksts. Mēs varam sākt ar Austriju, pēc tam trīs lūgumu no īrijas, un pagājušajā sanāksmē es nevarēju jums pastāstīt par šīm lietām, bet dokumenti ir izplatīti e-pasta formā, sniedzot jums informāciju par trīs lūgumiem no īrijas. Vēl Grieķiju no Austrijas jums izstādīju, izstāstīju pagājušreiz, bet ne īrijas. E, tad mums vajadzētu sākt ar Austriju, tad e, īriju un pēc tam Grieķiju. Kolēģi hanno bisogno di ulteriori chiarimenti sulle le tre diverse. Ja kolēģiem vajag vairāk informācijas par īrijas lietām, tad es to varu sniegt, bet es zinu, ka sekretariāts jau ir izsūtījis dokumentāciju. Koordinatoriem noteikti bija iespēja to apskatīt, tad mēs vajadzētu, mums vajadzētu tūlīt pat sākt balsot priekšsēdētājiem. Labi. Nu, tātad uzreiz par Austriju varam balsot. Par to jau esam diskutējuši. Nu, tātad. Jums visiem ir balsojums saraksts par uh, Austriju, par programmu par labu Austrumi. Četri grozījumi, ko ir liberāļi iesnieguši. Vai var balsot blokā par viņiem? Nē. Nu, šeit saka, nē, jā. Grozījums numur divi. Liberāļi uh, referenti pret, kas par? Deviņi pret. Vairāk nekā deviņi, kas atturas pieņemts. Grozījums numur trīs. Tāpat referenti pret, kas par? Varbūt, ka balsosim elektroniski, vai visiem ir balsošanas kartes. Deux Les Espagnols n'ont pas de carte. Oui, mais ils s'amusent. <laughs> voilà. Bon, allez, allez, on va essayer les cartes. Nu, mēģināsim ar elektroniskajām kartēm. Tātad. Sākam balsot. Balsojam elektroniski. Grozījums numur 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13 par 12 pret, bet uh, ir tādi, ka nav kartiņas. Viens un vēl viens. Un arī vēl par. Tā tad sveicam Kalfina kungu un uh, ar to, ka uh, Voskors ir uh, ievēlēts Bulgārijā, nu tas ļoti labi. Tā tad 14 pret 13, 15, 13 pa, 15 pār 13 pret jeb 14 pret, bet, nu, rezultāts ir tāds, ka tas ir pieņemts. Grozījums numur 4. Referents pret, pret kas par? Vienpadsmit, kas pret? Lielā grupa un goa un Hartonga kungs, kas atturas. Vairākums pret noraidīts. Grozījums numur viens. Tie paši autori, referenti pret, kas par? Paldies, kas pret? Paldies. Tas pats vairākums, kā iepriekšējais grozījums norādīts. Tā tad noslēdzošais uh, grozījums ar um, izmaiņām, kas par? Pret. Atturas. Četri pret. Pieņemts. Sveicam Materas konzi. Referents konzi, jūs varat mūs iepazīstināt ar īrijas dosie? Jā, priekšsēdētā kungs, pavisam īsi. Trīs pieteikumi ir iesniegti. Tos ir iesniegusi īrijas puse. 5980 būvniecībā nodarbināto darbinieku ir no, at, atlaisti. 35 miljoni 730 tūkstoši ir summa, par kuru balsojam. Arī šeit ir vairāki grozījumi iesniegti, tie ir identiski bijuši. Lielākas problēmas mums nav, tātad mēs varam tieši balsot uzreiz. Paldies! Je vous remercie. Paldies! Tātad, arī šeit, ja saprotu, uh, Šeit ir grozījumi. Referente ir pret visiem grozījumiem, bet mēs nevaram balsot par tiem blokā. Nu, labi. Grozījums numur divi. Referente pret kas par? Astoņi. Pret. Paldies. Atturas zaļiem. Tātad noraidīts. Grozījums numur 3 iesniedzis Rolandas Paksas referenta pret, kas par. Divi. Kas pret? Paldies. Atturas noraidīts. Grozījums numur 4. Liberāļi. Kas par? Nu, re, bet pārbaudīsim tagad situāciju. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Nu, žēl, ka ne visiem ir kartiņas. Tad neko. Beidzam balsot. 15 par 13 pret, bet ir divas kartiņas, kas pietrīkst. Tātad divas eh, balsošanas kartiņas, kas pietrūks. Tātad 17 par un 14 pret. Mat... Apavu, ah, pardon. Un... Bet atvainojiet, nē. Tātad 16 pret 14. 16, 14 pieņemts. Grozījums numur 5. Referente pret, no referente pret visu. Vienkārši viss tagad ir. Tātad kas par? Paldies, pret. Lielā grupa uh, un goja un hartungs. Tā tad noraidīts. Sestais iesniedz hartungs. Kas par? Kā? Četri. Pret. Vairākums, kas atru, atturas, noraidīts. Pirmais iesniedz Salvāra un liberāļi. Kas par? Nu, re. Nē, nav pietiekami. Kas ir pret? Nē, lielās grupas ir pret. Tā tad noraidīts. Noslēdzošais balsojums referenti par. Kas par? Paldies. Pret. Trīs. Atturs. Vertmans kundze pieņemts. Sveicam referentu. Tā tad mums atliek. Tā tad tie bija trīs uh, dokumenti par īriju. Tagad paliek. Uh, Grieķija. Par Grieķiju. Referenti atkal ir pret visiem grozījumiem. Vai mēs varam balsot blokā? Nē. Ai, nu cik sarežģīts šodien viss. Bet nu kā gribat. Tā tad otrais grozījums. Kas par? Paldies pret. Atturas noraidīts. Trešais grozījums. Kas par? Nu, re. Nu, bet tad labāk balsosim elektroniski. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Liekas, ka vairākums būs tāds pats. Beidzam balsot. Visi ir nobalsojuši. Ļoti labi. 15, 12 un tiem, kam nav kartiņas 16, 13, pieņemts. Ceturtais grozījums. Kas par? Pret. Atturas norādīts grozījums numur viens par. Pret atturas noraidīts. Noslēdzošais balsojums, kas par? Pret. Trīs atturas, nu, pieņemts, atvainojiet, pieņemts. Viens ir atturējies, tātad paldies referents kundzei, ar šo jautājumu esam noslēguši. Tātad par globalizācijas pielāgošanas fondu līdzekļu izmantošanu esam nobalsojuši. Jūs redzējāt, ka 17. 18. šeit ir pārskatīšana Renault jautājumam Francijā. Graģie kundze nav, bet es gribētu norādīt, ka pēc balsojuma, kāds bija budžeta komitejā, kas noveda pie nu tāda zinām sajukuma, nu gluži vienkārši noraidīt palīdzību, Mēs šo jautājumu trilogā pieminējām. Padome lūdza pārvērtēt uh, mūsu pozīciju un tādā veidā mūsu referente iete, izteica jaunu priekšlikumu. Kā saskaņā ar visu to, kas ir bijis, mēs balsosim ne šodien, bet uh, citu reizi. Uh, Nu, ar cerību, ka mēs varēsim sasniegt uh, risinājumu, kas būtu par labu. Tātad uh, turpināsim mūsu balsojumus. Un tagad būs uh, uh, zivsaimniecība. Franco Alfonsi, lūdzu. Referent kungs, lūdzu jums vārds. Ir balsojums man saka, ka ir izstrādāts kompromiss, vai uh, visi Piekrīt uh, referentkungs izskaidrojot, vai tas um, aizstāja tikai dažas grozījumus. Nu, ko jūs mums uh, piedāvājat? Nu, tas ir visam tekstam spēkā, tas uh, integrē visus grozījumus, kā tika ieteikti. Un saka, ka diemžēl. Es ir tik laipni, tikai Alfonsī kungs runā, saka priekšsēdēs. Tā tad um, termiņi ļoti gāri un uh, apostiorija risinājums, un uh, kopš pagājušā gada februārī tas ir spēkā, un uh, parlamentu balsojums ir uh, tagad. Uh, un tāpat arī tie novērojumi, kādus liberāļi un sociāldemokrāti, es teiktu, runājot par finanšu slogu, kādu rada šis zivsaimniecības um, noliegums, kas ir ļoti smags, un tāpat arī par uh, tām bāžām Komisija ļoti precīzi par to runāja un par ekoloģiskām sakām pēc šī līguma noslēgšanas. Un tas skar visus starptautiskos ūdeņus, par kuriem ir paredzēti zivsaimniecības nolīgumi un kas ir vistuvāk Eiropai un kur ir, zinām, pārzveju vērojami. Tātad šis kompromiss piedāvā noraidīt protokolu un autori tam piekrīt tiek uh, dot atsauce uz uh, subsahāru. Un ārlietu komitejas uh, uzdevums būtu skaidrot, kāds ir pamat šī jautājuma risināšanai, bet nu, tā ideja tāda, ka mums ir jāicina uh, komisija uh, diskutēt un uh, vest sarunas pat tādiem zivsaimniecības no, uh, nolīgumiem, kas nāktu visai uh, uh, iedzīvotāju masē par labu mm, Subsahārā un uh, citās valstīs. Tātad es jums skaidroju šīs, šos apsvērums, šīs domas, kādas ir novedušas pie šī kompromisa. Paldies! Paldies referendam, paldies par paveikto darbu un rūpēm sasniegt plašāko iespējamo kompromisu. Tātad, vai visi uh, ir uh, redzējuši šo kompromisu un var par to balsot? Uh, Tātad vidusjūras kolēģi pie jums vēršos un īpaši Haider. Adar, vai ir kāda atbilda arī jums dota? Nu, neesmu vēl tam, ko tā īpaši jautājusi, uz ko būtu jāatbild. Un tagad jau skatoties uz šo kompromisu, šeit, nu, tomēr vajadzētu pāris grozījums. Mēs esam par protokolu, bet, nu, kompromiss laiks nav pietiekoši. Tā tad jāskatās ir tā globālākā izpratnē. Un es um, citu iemeslu dēļ um, gribēju uzstāties, jo šie grozījumi. Nu, praktiski, nu, nemaz nezinu, kur um, tā tie ir atrodami, un nebija arī uh, tiešsaistes lapas norādītas, un dažkārt informācija bija neoficiāla, nu, respektīvi nav īpaši skaidrs, kas te ir un par ko tad notiek nu balsots. Un nu, treškārt. Jā, tagad Alfonsija grozījums vai priekšlikums tiks noraidīts, vai Haglunda un Grelje grozījumi tad tiks vēl arī balsot, ja tā ir tikai tāda daļa uh, teksta, kas tiek mainīta. Uh, Vai tas ir komentārs, ja arī tās ir kādas izmaiņas? visā kompromisā kopumā. Nu, nezinu, vai es jums eh, to skaidri pateicu, bet, nu, ārkārtīgi sarežģīts ir šis jautājums. Un, eh, ja man nav to atspriekšana, nu, tad ir grūti pateikt, kā tad tas teksts ir domāts, vai tas ir kā papildu teksts eh, rindkopai, jeb nē. Nu, citādi nevar to akceptēt. un ka protokols nu, netiek eh, nobalsots. Tātad mēs īsti precīzi nezinām, par ko tiek balsots. Nu, tāds skaidrojums par šo balsošanas sarakstu būtu vienkārši vietā. Tas ir gandrīz nu, apjomīgāks jautājums nekā 2012. gada budžets. Paldies, tagad Hartungungs. Paldies, priekšsarētāji. Man bija līdzīga rakstura problēma. Es iepazinos ar kompromisu tekstu, bet eh, neredzu, uz kuriem grozījumiem tas attiecas. Tagad garīgas kungs. No más, eh... Paldies, priekšsarētāji. Varbūt eh, būtu loģiskāk, ja mēs pārliktu šo balsošanu uz nākamo budžeta komitejas sanāksmi, līdz visi būs iepazinušies ar grozījumiem. Paldies. Uh, Paldies tagad, Haglunda kungs. Uh, the... Balsošanas pārlikšana varētu nozīmēt to, ka mēs nevarētu sniegt atzinumu pirms uh, balsošanas zivsainiecības komitejā. Līdz ar to es ierosinu tomēr balsot šodien, bet lai paskaidrotu, ka mēs šobrīd uh, meklējam kompromisu tekstā, bet praktiskās politiskās grūtības saistīts ar to, vai mēs ierosinām eh, šo līgumu apstiprināt vai tomēr noraidīt. Un par, par šiem būtiskākiem jautājumiem kompromiss vēl nav atrasts. Līdz ar to varbūt jāatgriežas pie sakotnējiem grozījumiem, jo kompromiss, vismaz manuprāt, eh, pārāk daudz pievienotās vērtības nesniedz. Bez tā, ka tas ir eh, tāds vispārējais dabas kompromiss. Paldies. Bien, alors. Labi. Tagad uh, Rēmers grib uzstāties. Jā, paldies. Šobrīd es eh, nevēlos izteikt politiskās grupas vārdā, bet gan savā vārdā. Cilvēktiesību eh, komitejas eh, vārdā, kas Marokā un, un Rietum-Sahāras reģiona atbildīgi ir. Un tur ir citāts, ka kamēr šie jautājumi nav no Eiropas atbilstošajām iestādēm atrisināta, mēs nevaram piekrist šim protokolam. Mēs vienkārši gribētu, lai tas tiek ierakstīts protokolā. Nu, tas ir būtībā balsojuma skaidrojums tagad jau. Personīgs, nu vismaz tā, man liekas, nu to teikšu Raimaram un viņa delegācijai. Dārgie kolēģi, nu viss ir nedaudz sarežģīti. Bija problēmas arī sekretariātā, ne visi kolēģi ir saņēmuši grozījumus laikā. Es mēģināšu vienkāršot lietas. Es sapratu, ka ir bijuši centieni rast kompromisa a, tekstu par apsvērumiem un a, paskaidrojumiem, bet a, ir no nu arī tādas atšķirīgas. Uh, domas par eh, to, vai jāpieņem vai nav jāpieņem šis divsaimniecības nolīgums, partnerattiecību nolīgums. Vai mēs varētu balsot, atsevišķi balsot? Daļas eh, kompromisa tekstā līdz uh, tam, kas tiek uh, atmests. Tātad pēdējā frāze kompromisā Budžeta komiteja aicina Zivsaimniecības komiteju kā atbildīgo komiteju. Un tad mēs atsevišķi balsosim par uh, prasību noraidīt uh, partnerattiecību nolīgumos Zivsaimniecības nozares starp Eiropas kopienu un uh, Marokā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu. Un tad viss to, kas paliek. To varētu, nu, saglabāt. Tātad, vai Referents akceptē šādu priekšlikumu. Tātad vēlreiz balsojam atsevišķi frāzes daļas. Priekšsādātāja kungs, es domāju, ka jā, nu, protams, ka mēs varam atsevišķi balsot, tas man netraucē, bet es gribēju atbildēt tiem kolēģiem, kas jautāja, nu, tas ir apstiprināt noraidījumu praktiski. Nu, uh, situācija ir tāda, kāda tā ir, un ja mēs atsevišķi uh, balsojam, tad no nu, arī par atsevišķiem apsvērumiem balsot, tas man netraucē, man liekas, ka tas ir saprātīgi. Paldies. Jā, tie labi. Vai jūs piekrītat, ka mēs tā rīkosimies? Jā, labi, tā tad balsojam. Tagad balsojam par kompromisu tekstu bez, vēlreiz bez m, mm, frāzes par uh, atteikumu. Tā tad mēs nerunājam, nebalsojam par to, vai par vai pret. Tātad kas tagad būs par šādu tekstu pret? Tātad, nu, mans pienākums ir pārbaudīt. Man jāpārbauda. Sākam balsot. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 13 pār 18 pret. Vai ir kāds bez kartiņām? Viens. Salvadors, un Salvadors bija pret. Tātad 13 par 19 pret kompromiss. Maintenant, je... Noraidīts. Tagad balsojam frāzi par noraidījumu. Nu tā tas ir. Nu jābūt loģiskiem mūsu darbībās. Tātad kas ir par?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 Tagad es domāju, ka nu, nav īpaši jēgas skatīties uh, grozījums, jo mēs balsojam par noraidījumu, par noraidīt šo tekstu. Tātad jūs varētu parakstīt dokumentu un es, jūs varētu zivsaimniecības uh, komiteja informēt par to, ka budžeta komiteja dod negatīvu atzinumu par šī nolīguma parakstīšanu. Nu, tas ir tāds neparasts uh, gadījums. Atvainojiet, uh, darbie kolēģi, kas nav laikā saņēmuši visus dokumentus. Pero podríamos, yo no sé si... Jā, es atvainojos. Nē, esmu pārliecināta, ka visi saprata, par ko tieši mēs tikko balsojām. Jo mums bija jābalso pret atzinumu, bet par līgumu. Bet šobrīd mēs nobalsojām uh, atbalstot noraidīšanu. Vai mēs tādējādi noraidam līgumu, vai tad tā tas saprotams ir? No, mi pavu. Nu, jūs balsojāt par līgumu. Nu, nav divdomīgas situācijas par balsojumu. Tā tad mēs balsojām par, lai, par to, lai noraidītu līgumu. Nu, ļoti labi. Tagad mēs varam. Uh, attendez, chers collègues. Uzgaidiet, dārgie kolēģi. Tagad turpināsim pārnesumi. Esiet lūdzu klusi. Vārds Sidonijai. Tas ir 15. darba kārtības punkts. Šeit ir vairāki pārnesumi un pārvietojumi. Dargie kolēģi, lūdzu nedaudz klusumu. Tie, kas vēlas diskutēt, esiet tik, lai, tik laipni pie Marokas krastiem, diskutējiet un komentējiet šo balsojumu. Sidonī, lūdzu. The, the budžeta komitejā noteikumi parasti tāds, ka jo mazāk summas tiek apspriests, jo lielāks satraukums. Līdz ar to man šobrīd ir ļoti grūti panākt uzmanību uz to, ko es saku. 790 miljoni eiro, par kuriem mēs šobrīd runāsim, par to pārnes, respektīvi. Tātad, kas tad mums šobrīd ir tabulā? Tātad, tas ir transferu summa, kas saistīta ar 11. gadu Daļa no tām ir saistīta ar salīdzinoši nelielām summām. Es tās pieminēšu vienkārši, eh, ja, ja vien kolēģiem nav konkrēti jautājumi man vai komisijai, tad 29. transfers saistīts ar Eiropas globalizācijas fondu. Es nedomāju, ka šādi transferi prasa garus paskaidrojums. Jo Galu galā tas izriet no tā, ko Barbara Matēra mums eh, stādīja priekšā, un mēs esam lasījuši šo ziņojumus par globalizācijas fondu. Bet es vēlos pievērst jūsu uzmanību 34. transferam, kas eh, saistīts ar tiešām lielu summu 719 miljoniem 200 tūkstošiem. 000 kas ir 0,6% no maksājumiem, kas paredzēti 11. gadam. Tas nozīmē to, ka ir vesela virkne budžetu sadaļas, kur nepieciešams eh, tās papildināt, konkrēti 57 tādas ir sadaļas, kas ir 46 ir tādas, kas tiks samazinātas. Es neiedziļināšos detalizēti katrā atsevišķajā sadaļā vai pozīcijā, eh, jums tas, tā informācija ir pieejama. Es vienkārši vēlējos pavisam īsi painformēt jūs eh, par sadaļām. 1A, tas ir plus 164 miljoni eiro, otrā sadaļa mīnus 107 miljoni, 3A sadaļā plus 20 miljoni Ceturtajā sadaļā mīnus 75 miljoni. Kāpēc tas ir svarīgi? Tādēļ, ka tas ir lielā mērā saistīts ar to, ko mēs eh, tūlīt darīsim saistībā ar 2012. gadu. Skatīsimies pa sadaļām, īpaši attiecībā uz 1A sadaļu. Es vēlētos pievērst uzmanību atsevišķām budžeta pozīcijām, kuras man šķiet ļoti nozīmīgas. Konkrēti 285 miljonu papildus finansējumu septītā pamatprogrammai, eh, lai nodrošinātu tās efektīvu īstenošanu. Tāpat arī mūža izglītības programmai, kas, protams, man ļoti priecē. Ievērojams eh, <clears throat> vajadzības arī konkurences un inovāciju programmas, eh, humanitārai palīdzībai Tāpat arī kaimiņa attiecību instrumentam 30 miljonu papildus. Tā kā tas jums parāda, kur mums ir kādas summas vajadzīgas. Neatradu nevienu problemātisku jautājumu, izņemot vienu kopēju problēmu, kā attiecībā uz atsevišķām uh, Eh, programmā mums ir eh, nepieciešami maksājumi kredīti, un to mēs arī skatīsim sestajā sadaļā. Izskatās, ka ir programmas, kas ir prioritāras Eiropas parlamentam, kas ir bijušas prioritāras mums, kur ir nepieciešama maksājuma. Piemēram, septītā pamatprogramma, vairākas eh, pozīcijas ir saistītas ar ceratos sadaļu. Tad bija daži sīkāki jautājumi komisijai, bet es saņēmu skaidrojums par tiem. Līdz ar to, kā referente, es ieteiktu atbalstīt šo naudas transferu pārnesi. I feel relieved when I presented this big uh, transfer, but of course I can go, uh, go on with others, but I... Protams, ka es varētu uh, turpināt vēl arī tālāk uh, detalizēt skaidrot, bet es vēlējos uh, atbalstīt visu šos transferus, vienkārši izceļot šo atsevišķo. Paldies! Propose. Labi, ko jums piedāvāju? Ir um, sekojošais. Jūs gribat uzstāties? Nē. Uh, Bet Hartong kungs grib uzstāties. Vēl eh, duidelijkheid vraag aan de rapporteur dat voor... Uh... Jā, paldies. Es vēlēs tikai paprasīt skaidrojumu referentei. 36 miljoni Marokai transfers, es te pareizi sapratu. Vai tas būtu loģiski, ņemot vērā, ka Zivsainiecības komiteja tikko ir noraidījuši šo līgumu? Jā. Pie tā mēs atgriezīsimies. Haglund kungs, tas arī par 38. Yes, just this. Jā, es vienkārši vēlējos pateikt, ka būtu loģiski tieši, ka mēs šo naudu pārceļam, jo mēs eh, tomēr zvejojām visu šo gadu. Līgums stājas spēkā februārī, un mēs joprojām veicam nozveju. Un tieši tādēļ eh, komisija nejautāja arī mums iepriekš, un um, mēs turpinājām zvejot, tā kā pa šogad mums vienalga būs jāmaksā Marokai. Uh, Un eh, plenārsēdē balsojums visdrīzāk būs janvārī, nu varbūt decembrī. Bet katrā ziņā mums par visu gadu praktiski būs jāmaksā. Tā kā transfers ir jāapstiprina neatkarīgi no tā, vai mums patīk šis līgums vai nē. Ja, ja plusieurs... Jā, vairāk vēlas uzstāties par 36. pārvietojumu. Un pirms mēs eh, atgriežamies pie 36. Nu, atbrīvosimies, ja es tā drīkst teikt, no vienkāršākiem balsojumiem. Tātad sākumā balsojam par 34. Sidionī par to uh, stāstīt, tas ļoti nozīmīgs, jo summa ir uh, liela pārvietojumam kredītā maksājumos apropriācijās. Tātad kas par 34. 34. tagad? Paldies, pret. Divi atturas. Nu, neviens neturas pieņemts. Tagad balsojam blokā. Kas tos, kas atbilst balsojumiem, kādus par Barbara Materas uh, ziņojumiem iebalsojumam par globalizācijas piemērošanas fondu. Tie ir 29, 38, 39, 40, 41. Tātad, nu, par to mēs balsojam par Austriju, Īriju un Grieķiju. Kas par? Paldies, pret. Paldies, atturas. Tātad šie pārvietojumi ir uh, pieņemti. Tas atbilst tam, ko mēs balsojam. Tagad mēs pieņemam, nonākam līdz 36. kas atbilst uh, zivsaimniecības nolīgumam ar Maroku. Divi referenti vēlas izteikties un atbildēt uz tiem jautājumiem un piezīmēm, kāda tika izteikta. Sākumā Alfonsīkungs un tad Sidonija. Alfonsīkungs lūdzu. Es absolūti piekrītu tam, ko Haglunda kungs teica. Mēs esam nu, tādā principiālā jautājumā un uh, izdevumi ir. Uh, aizsākt, un es negribu atgriezties uh, no tā, kas uh, jau ir aizsākts Hadlona kunga pozīcija ir laba un mēs varētu atbalstīt šos pārvietojumus. Paldies. Hartonga kungs un pēc tam Sidonija lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es īsti nepiekrītu Haglund kungam. Tātad, kā es to sapratu, tad bija līgums ar Maroku, kas sākās gada sākumā, bet tad ir tāda neskaidrā zona. Nebija skaidrs, vai varējām doties turiem vai nē. Bet ņemot vērā, ka mēs nevēlamies pagarināt jauno līgumu un taisamies balsot pret, tad man liekas ļoti dīvaini, ka mēs taisamies šo naudu tomēr pārskaitīt. Paldies, Sidonī, tālāk. Kā jau es sacīju sākumā, esmu pār visiem šiem transferiem, bet vēlējos paskaidrot par 36. tieši zīvis tiek zvejotas nepārtraukti. Līdz ar to mums ir jāmaksā par to, ko esam jau nozvejojuši. No nu, iepriekšējās eh, balsošanas eh, izskatās, ka ir nepieciešama detalizētāk diskutēt par to, kas mums ir nepieciešams un ko mēs vēlamies šeit, šajā komitejā vai citur, bet katrā ziņā, ja zīvis uh, ir zvejotas. To ir darījuši Eiropas Savienības kuģi, tad nauda ir jāmaksā. Tieši tādēļ es atbalstu šo transferu. Paldies. Paldies, Haglund kungs. Jā, paldies. Pavisam īsi izskaidrošu vēlreiz. Tā tad lieta ir šāda, eh, tieši tā kā Sidonija tikko skaidroja. Tā kā protokols ir ticis pagarināts, tas būtu izbeidzies eh, šī gada eh, sākumā, bet tika pagarināts vēl uz gadu. Līdz ar to līdz pat šim brīdim visu šo gadu esam zvejojuši, kas ir vairāk kā desmit mēneši jau. Mums ir jāmaksā par to, ko esam jau zvejojuši. Tieši par to ir runa, un daudzi no mums, tā skaitā es, nav sajūsmā par šo uh, līgumu. Un es balsoju arī par to, ka šis līgums ir jāizbeidz pašreizējā formā. Uh, un jāaicina zivsainiecības komitejai rūpīgāk izskatīt kritērijus, kas palīdzētu atrast mums tādus risinājumus, kas mums ir pieņemami, bet tā ir diskusija, kas nav šajā komitejā veicama, mums nav tāda kompetence šajos jautājumos. Bet atgriežoties pie ekonomiskajiem jautājumiem, mēs 10 mēnešu no 12, vai precīzāk 9 mēneši, jo februārī sākās līgums. Eh, mēs esam zvejojuši, tā kā mums ir jāmaksā par to. Tas, ka komisija to nav atbilstoši risinājusi, un mums šis jautājums izskatīšanai tik vēl nodots, tas nedrīkst kļūt par problēmu marokiešiem. Tā ir Eiropas komisijas problēma. Es par to varu ļoti daudz ko pateikt, bet uh, nedarīšu to šobrīd šeit. Līdz ar to Es domāju, ka mums ir tikai un vienīgi jārīkojas pareizi un jāmaksā, neskaros to, vai mēs tālāk pagarinām šo līgumu vai nē. Nu, paldies. Es tad rezumēšu. No juridiskā viedokļa raugoties. Tātad. Padome ir apņēmusies uz gadu pagarināt esošo protokolu, gaidot, kad tiks noslēgts nākotnē protokols. Tātad zvejniecība notikusi, turpinājusies visu gadu, kā to teica vairāki runātāji, un ir jāsamaksā. Mēs eh, neko nevaram tagad izteikties par nākotnes protokolu, un mēs esam arī, daži no mums ir pret šo protokolu. Uh, bet eh, kamēr mēs zvejojam zivis, Marokai šī nauda ir jāsaņem. Tāpēc tagad ņemot vērā šo visu, kurš ir par šo naudas pārvietojumu? Paldies, kurš ir pret? Paldies, atturas. Divi attur, trīs atturas. Tātad pieņemts. Tagad Mums ir 42, 45 punkti. Referents kundze, vai tur ir kaut kas īpašs, ko piebilst? No. No. Bon. Nē, nav. Tad mēs balsosim par abiem punktiem kopā. 42, 45. Kurš par? Pret? Divi. Pret atturas, neviens neatturas, pieņemts. 01 ir informācijai. Tātad mēs esam pārbeiguši par, tā, par pārnesēm, ko mums piedāvāja Sin, Sidonija. Vēl mums tikai Helgas. Uh, Helgas piedāvājums. Jā, paldies priekšēdētāji. Trīs pārneses. Pirmais ir par parlamentu. Mēs gribam 5 e, tūkstošus pārcelt e, par zaudējumiem. Mēs ir palielinās prasība pēc juridiskajiem e, izdevumiem divi transferi ekonomikas un sociālajai komitejai, arī citi administratīvie izdevumi. Du personnel. Laurent par darbinieku pārvaldību 6000 un 4000 eiro. Es domāju, ka mums vajadzētu to atbalstīt. Nākošais par ārējiem pakalpojumam. Arī eh, līguma darbinieki, tos mēs eh, šo līniju stiprinam, un arī tāpat 5,4 miljonu eiro fondi, 12 dažādas budžeta līnijas tiks izmantots, jeb posteņi. Es runāju par šīm 12 līnijām, un uh, es domāju, ka ārējās darbības dienests arī uh, mm, tam nepieciešami līmeņi 4 uh, miljoni e, eiro, tās ir arī, tie ir arī algas maksājumi. Tātad es uh, piedāvāju to atbalstīt, proti atbalstīt visus trīs šos jautājumus. Paldies. Paldies tagad Hartonga kungs. Voorzitter, een hele kleine opmerking. Eh, ik kreeg van de week. Jā, paldies, priekšsēdē. Man tikai viens īsts komentārs. Man ir jautājums, ko man ir pagājušajā nedēļā uzdevis kāds Nīderlandes pilsonis, kurš uh, lasīja šos dokumentus un redzēja kaut ko par Eiropas ārējā rīcību dienestu, un runa bija 3,3 miljoniem, kas tiek tērēti jaunajam eh, jaunām mēbelēm, un komentārs bija tāds, mācot, tās vienkārši brīnišķīgas mēbeles. Euh, es gribēju tikai teikt, ka cenas nevienmēr ir saistītas ar skaistumu, nu to gribu gan uzsvērt. Bet, nu, Hartunga kungs varētu tādus atsevišķus um, jautājumus izskatīt par marmoru galdiem un paklājiem un tā tālāk. Tā tad vai šos trīs pārnesums varam balsot par tiem blokā? Jā. Kas par? pret Hartongungs un Andrēs Konze. Kas atturas? Paldies. Tātad trīs pārnes un pārvietojumi ir pieņemti. Paldies referentiem. Nākošais ir sestais punkts - Eiropas kaimiņu attiecību politikas pārskatīšana. Referents nav, bet ir aizvietotājs. Tātad mums ir balsojuma saraksts. Visi to ir saņēmuši. Vai jums visiem ir jūsu balsojuma saraksti? D'accord. Alors, euh, l'amende. Labi. Pirmais grozījums referents pret. Kas par? Pret. Atturas noraidīts numur divi Miguel Portašs referents par kas par pret atturas pieņemts. Trešais paksas referents pret kas par. Aha, kas ir pret? Atturas norādīts. Ceturtais zaļš voļiski referents pret kas par. Zarašvoļska kunga grupa, kas pret visas citas grupas. Noraidīts. Piektais. Paksas iesniedzis, kas par. Referents pret. Viens pret. Daudzi atturs norādīts. Grozījums numur 6. Melcer. Referents pret, kas par. Divi pret. Paldies. Norādīts. Septītais Zarašvoļska iesniedzis. Referents grib izteikt mutisku grozīmu, lai cīņa pret korupciju aizvietot ar cīņu ar korupciju, aizvietot pret cīņu pret korupciju. Nu, tā tad cīnīties pret, nevis līdzās korupcijai. Tā tad, kas ir pret cīņu ar korupciju? Pret. Paldies, atvers. Nu, mēs visi esam pret korupciju. Tātad par šis grozījums ir pieņemts. Astotais, vai tas ir savietojams? Jā. Referents par kas par? Bet ir mutisks grozījums šeit. Mutiskais grozījums nē, saka, ka nē. Alors, si je comprends bien. Ja es pareizi saprotu, tad mutiskais grozījums ir eh, par jauno pieeju un ciešāku sadarbību konfliktu uh, profilaksē. Nu, vienkārši citos vārdos tas tiek izteikts. Tā labi. Referents par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais jau ir uh, desmitajā grozījumā, bet par to vēl nesam uh, balsojuši. Nu, varbūt, ka tad balsosim. Uh, Nu, vispirms eh, par desmito balsosim, jo tas ir referenta grozījums. Tātad desmito sākumā. Labi. Kas par desmito grozījumu? Paldies, pret. Atturas. Pieņemts. Tātad devītais jau ir ietverts tajā. Miguel Portaškungs ir laimīgs. Tātad 11. Melcerkungs referents pret. Kas par? Neviens pret atturs nav, nav, nav pieņemts šis grozījums. 12. iesniedz Zariš Voļski, referents par, kas par? Pret atturas pieņemts. Zaļie par, pēc dziļām pārdomām. Bet zaļie teiks, vai viņi ir par vai pret 13. referents ir pret, Zariš Voļskis iesniedz, kas par? Nu, interesanti. Tad uh, balsosim elektroniski. 13. grozījums iesniedz Zariuš Vārskis. Jo dažas spēcīgas grupas ir pret lūdzu balsojiet, balsojiet, lūdzu balsojiet, beidzam balsot. Tā tad 12 pār 14 pret. Un aizvien vēl kartiņas pamazir, nē. 13 pār 14 pret. Tātad Zaraš Voļskis izdzēsts 13. Nākošais kompromiss, ko iesniedz referents. A, kompromiss A. Ar mutiskiem grozījumiem. Sidonija to izsaka. Ar kur tiek aizvietots? Ir ilgi ilgtermiņa perspektīvas iestāties ES ar sakojušiem vārdiem ir ES perspektīva. Nu, runa iet par kaimiņu attiecību politikas valstīm. Nu, franciski tas nozīmē vienu un to pašu, bet nu, citās valodās tas varbūt skan atšķirīgi. Tātad par šo mutisko grozījumu. Lūdzu no aceptamos añadir eso en la... Mikro, mikro. Mēs neesam gatavi pieņemt šādu kompromisu. Eh, jā, bet vai jūs uh, noraidat to, ka mēs balsojat, jā, bet vai jūs noraidat saturu? Yo no, no, sé, no haría que no se voten, votaríamos en contra. Es nesaku, ka mums nevajag balsot, bet mēs negribam šo papildināju kompromisu. Nu, es piedāvāju jums tā. Nu, tāds atvērtāks, atvērtāka noskaņa, bet nu nesāksim Spāņu, Portugāļu iekšējās diskusijas. Es jums piedāvāju balsot sākumā bez šī grozījuma par šo iespējumu pārvietojumu un pēc tam uh, par visu to, kas paliek kompromisā, kas ir par. Lūdzu, tu varbūt arī par. Bez šī punkta, bez mutiskā grozījuma. Un tad mutisko grozījumu mēs pēc tam. Ļoti dīvaina balsošana. E, Komisteja vispirms. Nav skaidrs, vai mēs balsojam vai nē. Popos. Tātad es jums lieku priekšā, lai mēs balsotu par kompromisu un pēc tam par mutisko grozījumu. Vai tas ir labi? Nu, mēs varam darīt arī otrādi. Sākumā varam balsot par mutisko grozījumu un tad par kompromisu beigām. Jā, labi, tad tā. Nu, loģiskāk tā tas ir. Tā tad balsojam par mutisko grozījumu, ko ir iesteikusi Sidonija. Un aizvietos ilgtermiņa perspektīvu par iestāju ES ar vārdiem ir ES eh, e perspektīva. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 13 par un plus 1, tātad 14 pret 12. Un 2 atturējušies. Tātad mutiskais grozījums ir pieņemts. Tad pārējais kompromiss. Kas par? Paldies pret. 3 pret, kas atturas. Tātad arī kompromiss ir pieņemts. Nākošais. Vertmans kundzes grozījums, pirmā daļa, tas ir A kompromisā, otrā daļa referents pret, kas par. 14. grozījums, otrā daļa. Paldies, pret. Atturas, noraidīts. 15. A, 16. arī, 17. referents pret, kas par. Neviens pret. Atturas, noraidīts. 18. tas ir pret, kas par. Malts ir noraidīts. 19. Eh, referents par par. Pret. Atturas. Pieņemts. 20. Saržas Voļski referents par par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21. sportaša referents pret kas par? Pret atturas noraidīts. 22. Vertmani, referents par par, pret, atturas pieņemts. 23. Paksas, referents pret kas par, pret, atturas noraidīts. 24. tas pats autors, referents pret kas par, pret, atturas pieņemts tāds pats vairākums noraidīts. 25. Zarišu Voļski divās daļās. Pirmo daļu referents neatbalsta. Kas pār? Pret? Atturas? Tas pats vairākums noraidīts. Otrā daļa referents pār. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss numur a, lielais B referents iesniedzis. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 28. grozījums jau ir ietverts. Noslēdzošais balsojums par fermu kungu ziņojumu, kas pār pret. Divi atturas, neviens neaturas. Pieņemts. Sveicam referentu. Tagad mēs varam turpināt ar mūsu pēdējo balsojumu. Horvātijas pieteikums dalībai Eiropas Savienībā arī Gorana Ferma ziņojums un uh, uzstāsies Dereks Vogans, lūdzu. Vai jums ir balsojuma saraksti? Mēs varam sākt balsot. Neviens negrib uzstāties šobrīd. Tātad pirmais grozījums Hartongs iesniedzis referents pret, kas par? Pret atturas norādīts. Otrais tāda paša autora, kas par? Divi pret atturas norādīts. Trešais Hartongs pret par? pret atturas noraidīts. Ceturtais Nejenskī referents par, par, pret atturas pieņemts. Piektais Hartongas referents pret par, pret atturas noraidīts. Sastais Nejenskī referents pret par, pret Paldies, atturas. Noraidīts. Septītais hartongas referents pret, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais Kresli Neinski referents par, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss, ko iesniedz referents, bez numuru. Kas par? Tas ir vienīgais kompromiss. Kas par? Pret atturas pieņemts. Un ietver sevi 9. un 10. pirmo daļu. Desmito iesniegusi Greslas kundze, pa jābalso ir par šī grozījuma otro daļu. Referents pret, kas par? Nu, re, zaļie uh, balso ar labējiem. Nu, satraucoši bet, nu, vajadzētu ar kompjūteru to pārbaudīt. Elektroniskais balsojums par otro daļu grozījumam numur 10. Beidzam balsot. Nu, tieši tagad beidzam balsot. 14 un 1, 15 pār 12 pret, tā tad pieņemts. Otrā daļa pieņemta. 11. hartonga, kas ir savietojums, ar iepriekšējo referents pret, kas par pret atturas noraidīts. 12. Slenīnski ref, divās daļās pirmā daļa referents par, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa referents pret par. Nu, ko zaļie dara ar otro daļu par 12 jūs tagad visu lemjat. Ā, pret viņi ir. Atturas tāds pats vairākums. Nu, Vācijā to sauc par zaļa melno koalīciju. Melni zaļā koalīcija, kas uzvar 13. hartongs. 13. iesniedz Hartungs referents pret, kas par, pret atturas norēdīts. 14. Hartungs referents pret, kas par, pret atturas norēdīts. 15. tāpat par, pret atturas norēdīts. 16. Ņēnskī kundze atkal divās daļās. Pirmā daļa referents pret, kas par, AH. Un kas tad pret? Nu arī zaļie ir pārmetušies citā pusē. Zaļi sarkans tagad ir koalīcijas apzīmējums. Tā tad noraidīts. Otrā daļa referents par, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 17. hartongs, kas par? Pret atturs noraidīts. 18. hartangs, kas par pret atturas noraidīts. 19. Šeit ir uh, mutisks grozījums. Ferma kungs, iesniedzis Korans Ferms. Par šo grozījumu mutiski referenti Neinskī kundze, kas ir uh, grozījuma autora lūdzu. The mic. Ah, okay. But I, I have a... Man ir spēcīga balss, varētu iztikt bez mikrofona, bet es tikai gribēju teikt, no tautas partijas mēs gribētu palikt pie oriģinālā teksta, bez eh, nepieņemt eh, mur, eh, mutisko grozījumu. Uh, obviously. Mm, paldies. Mēs gribētu, gribētu pieņemt mutisko grozījumu šie daži vārdi stiprina parlamenta pozīciju. Mm, balsot, protams, var kā vēlties, bet mēs gribētu paturēt grozījumu. Va... Nu, mēs balsosim par rakstisko grozījumu, un tā kā mutiskais grozījums ir papildinājums, mēs pēc tam balsosim par šo papildinājumu. Ja jūs tam piekrītat, labi. Tā tad grozījums rakstiskā veidā Neinskī kundze bez mutiskā grozījuma. Kas par? Jūs esat pret? Logical. <laughs> nu, tā kā loģiski būtu, ka jūs to rakstisko daļu tā kā atbalstītu. Nu, tā tad par rakstisko daļu, par rakstveida daļu lūdzu. Pret? Atturas? Ļoti labi. Pieņemts. Tātad tagad papildinājums. Mutiskais grozījums iesniedz referents. Uh, Neinskī kundzei tas nepatīk, bet nu referents to piedāvā. Kas pār? Pret. Pārbaudīsim. Votē, votē, votē, votē. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. Bet, nu, visi nebalso, nevar galīgi saprast. Tātad 12 par, 13 plus 1 pret, tātad noraidīts. Labi, nākošais 20. Nienski referents par par. Ar mutisko grozījumu, ko iesniedz referents, bet viss piekrīt. Tagad pret. Atturs. Pieņemts. Tātad noslēdzošais balsojums. Par. Pret. Divi. Atturs pieņemts. Sveicam mūsu referentu un arī uh, viņu pārstāvošo kolēģi. Dargie kolēģi, esam pabeiguši ar balsojumu. Un zinot, ka septītais ir atlikts, skatos uz Vertmanas kundzi. Jūs, balsojums par jūsu uh, atzinumu ir uh, atlikts. 17. punkts - ēku politika. Holmājers kundze nav klāt, tātad mēs skatīsim to nākošreiz. Tātad piedāvāju izskatīt piekto punktu. Mūsu referents eh, Franso Alfonsi, eh, speciālists par zivkopību, prezentēs jautājumu par protokolu, kur saskaņots ar PS un Gvinēju Bisau, kurā noteikti zvejas iespējas. Uh, lai mēs pēc tam varētu par 2012. gada budžetu runāt. Alfonsija kungam vārds. Priekšsādātāja kungs, nu, nu īsti tā uh, nezinu, nesmu uh, šos dokumentus vispār tā īpaši saņēmis, tātad, nu, piedāvāju atlikt šī jautājuma izskatīšanu priekšsēdētājs. Jā, nu, es arī tam esmu samulsis, tad atliksim, atliksim piekto punktu kādai nākošai sēdē. Tātad pēdējais punkts darba kārtībā. Piedāvāju ātri uzklausīt to, kas ir bijis trilogā pagājušajā nedēļā. Un Sidonija vai es ātri pastāstīšu par sestā uh, budžeta grozījumu jautājumu izskatīšanu, bet uh, padom to neatbalsta. Un ja jautājumi būs kolēģiem, tos varas, uz, varēs uzdot referentiem. Un tad mēs ļoti ātri varētu sākt uh, koordinātoru sēdi, jo, kā jau teicu, ar referentiem un biroju uh, un ēnu referentiem, tiem, kas gribētu būt klāt, mums ir uh, jādiskutē. Uh, par samierināšanās taktiku rīt. Tagad par trilogu. Trilogs notika pagājušajā nedēļā. Bija veltīts pirmai viedokļa apmaiņai par nākošā gada budžetu. Tika prezentēts un par to runāja. Kā arī parlaments par grozījumiem diskutēja, kā tika pieņemti oktobrī, un mums bija viedokļa apmaiņa par eh, to, kā vest sarunas un kā sarunas varētu notikt. Nu, tas, kas jāatcerās, un, protams, ka Frančeska un Žozē Manuēls papildinās, ja būs nepieciešams. Pirmkārt, aktuālajā kontekstā, it īpaši, nu, tiešām it īpaši aktuālajā kontekstā, politiskā griba trim, pol trim politiskām institūcijām sveic arī ģenerāldirektoru kungu, kas šeit ir klāt. Uh, ir sasniegt vienošanos termiņos, kādi ir paredzēti. Kas, to, kas nozīmē? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, nu, vēlākais nākošo dienu laikā, otrajā samierināšanās dienā, proti 18. novembrī. No otras puses, mēs ļoti spēcīgi pārstāvjam tādu viedokli un komisiju un padomu to saprat. Tātad mūsu viedoklis ir tāds, ka ir nepieciešama politika. Uh, vēlme nejaukt 2012. gada budžeta diskusijas ar sarunām par eh, papildu izdevumiem ITER programmai. Man jau bija iespējas eh, par to runāt, un arī referenti to teica. Rēmers Bēga, par budžeta jautājumiem arī Frančeska Balzāni, gan privāti, gan arī publiski to ir teikuši, un es to atkārtoju. Mēs neesam pret pārskatīšanu uh, jautājumu par ITER uh, papildus izmaksām, bet divi jautājumi. Nekādas interferences politiskā ziņā ar 2012. gadu uh, budžetu, jo citādi no vispus neveiksmīgs. Mēs nevēlamies tādas problēmas, kādas bija pagājuši gadu īpaši šī, šī ITER problēma dēļ. Ne tikai vienīgi ITER dēļ, bet arī nu lielā mērā. Un atgādināšu, ka pagājuši gadu parlaments neatbalstīja kompromisu, ko piedāvāja komisija. Tas bija pagājuši gadu par ITER. Otrais noteikums mēs nevaram akceptēt eh, dosie atkārtot atvēršanu Jo tas, par ko ir vestas sarunas, ja tas būtu atšķirīgs no komisijas jaunā priekšlikuma, kas jau ir pieņemts, bet, nu, parlaments to nevar akceptēt, jo tas pieprasa vēl vairāk doties uz priekšu nekā iepriekšējais priekšnikums. Tātad padomē labāk patīk komisijas jaunais priekšnikums, bet, nu, katrs var arī saprast, ka mm, parlaments vēl mazāk to atbalsta nekā pagājušajā gadā. Nu, ar, jau pagājušajā gadā nebijām sajūsmā, bet vēl mazāk tas tā ir šogad. It īpaši uh, runājot par kodolu tehnoloģijām, ir notikumi bijuši, kas, nu, var ietekmēt arī sabiedrības viedokli un jāuzdod um, noteikti jautājumi par jaunu. Nu, tā tad. Nesam gatavi atkal atklāt dosie, ja tikai būtu kāda jauna prezentācija, ko izdarīt oficiāli komisija. Nu, un tas viss ir pateikts tādā um, apusējas saprašanās apstākļos. Un sākot uh, runāt par šo jautājumu un padomu, ko ir akceptējusi. Tātad šāda veida sarunās, sarunās, kas ir sarežģītas, mēs sāktu rīt ar samierināšanos runāt par tiem jautājumiem, par kādiem, nu, praktiski ir tāda sasniegta sasniegt vienošanās, vai arī kur mēs domājam, ka vienošanās varētu rīt tikt sasniegta, vai nu, kur nebūtu tāda liela problēma. No sākumā mums jākonstatē, ka ir simtiem budžeta pozīciju, kurās vai nu nav nekādu grozījumu ne no parlamenta, ne padomas. Uh, vai arī identiski grozījumi ir gan no parlamenta, gan uh, kom, uh, padomas, un tā ir lielākā daļa. Un tad mums vajadzētu izskatīt pilotu projekts un sagatavošanās pasākums. Un šeit pozīcija ir ļoti tuva. Referents diskutē ar komisiju, lai izskatītu visus grozījumus, par kuriem komisija ir iteikta kusi piezīmes par izpildī, iz, izpildīšanas iespējām. Levandovskungs komisārs mums rakstīja par to vēstuli, un tad izdevuma rubrika 1B, 2, 3, 3A, 3B un 5 ar rezervi. Un eh, šīs pārdomas es eh, precizēšu. Un nu, šeit mēs nevarēsim pārāk ātri pavirzīties uz priekšu. Un izdevuma kategorija, kas ir tā visjūtīgākā, delikātākā, sarežģītākā, kur mēs esam sasnieguši griestus un ar grozījumiem, un mums ir nepieciešama elastība, lai uh, finansētu mūsu prioritātes, nepārāk samazinot padomus prioritātes. Tad 1A un 4 šeit mēs vēlamies prezentēt. Uh, mūsu prioritātes un redzēt, nu, skatīsimies, kā padoma reaģēs un kādi būs tie punkti, kur tā varēs mums turpināties un kur būs tādi punkti, kur tā vēl nu, varētu bloķēt situāciju. Un mūsu mērķis būtu virzīties uz priekšu sarunās um, rīt, pēc iespējas tālāk, lai varētu situācija būtu tāda, ka nākošu nedēļu mēs varētu uh, visvairāk pievērsties sarežģītajiem punktiem izdevuma rubrikā 1A un 4. Tātad nelielas problēmas piektajā izdevuma kategorijā. Nu, nevajadzētu pārāk daudz laika tam zaudēt šodien. Izrādās, ka inflācija 2011. gadā ir bijusi lielāka nekā uh, paredzēts budžeta projektā. Un automātiska algu indeksācija ierēģiem Eiropas institūcijās novestu pie palielinājumu. Juta priecājas, ka tas būtu lielāks nekā budžeta projektā paredzēts komisijā 2012. Mm, gadam. Un šis jaunums un tas jau 2011. gada budžetā būs ar budžeta grozījumu atspoguļots. Nu, padomu par to ir sabēdājusies un tāda romantiska melanholija iestājušies. Nu, visi zinām, kā tas beigsies, jo bija jau tiesas spriedums, atcerieties, pirms diviem gadiem padomu mēģināja pretoties statūtu pie. Uh, mērošanai un padomu zaudēja tiesā. Tātad, eh, zinot šīs problēmas, citi elementi piektajā izdevuma rubrikā visdrīzāk nebūs sarežģīti. It īpaši padome atzina uh, parlamenta centienus samazināt Žozē Manuēlis Fernandes, mūsu referents to piedāvāja, tā tad samazināt 2012. gada budžeta pieprasījums. Nu, tāda ir situācija, kā lietas virzās. Pēdējais punkts, kas būs tas sarežģītākais un ko mēs saglabāsim pēdējiem brīdim, bet dosim mūsu piekrišanu absolūti pēdējā brīdī, tie ir, tas ir maksājuma apropriācijas, par kurām kom, uh, padom ir. Uh, norūpējusies. Šajā jautājumā mūsu argumenti ir tādi, ka mēs atbalstam komisijas um, pieprasījums un um, ir tāda attīstība, kas nav tik ļoti pozitīva, kas nav vienmēr mūsu izpratnē. Ļoti spēcīgs a, uh, arguments, lai atbalstītu komisijas a, uh, pieprasījumu, kā mēs to esam darījuši mūsu grozījumos. Pirms 15 dienām ir tas, ka 2011. gada mm, fondu, struktūra fondu izdevumi. Un arī trešā rubrika 20% mm, atlikumi ir jāievēro. Un kopš gada sākuma pieaugums 3,7% apmērā maksājuma apropriācijās un atcerieties 2,91 bija skaitlis kas bija budžeta projektā mm, nosprausts. Uh, Tas ir normāli, mums vajadzēja vairāk laika, jo mēs esam daudz gadu finanšu plānu uh, noslēguma fāzē. Un uh, struktūra fondu programmas attīstās un uh, maksājuma apropriācijas ir nepieciešams. Tā tad, nu, tādā vispārējā sarunu klimatā. Eiropai daudz kas tiek pārmests. Nē, bet nu labi, nu ne jau no nu Eiropas Savienībai kā tāgai, bet nu dažām Eiropas valstīm. To, ka viņu grāmatvedībā daži skaitļi ir nu tādi plūstoši un visu patiesību neatspoguļojoši. Nu, tas ir tas radošais grāmatvedības princips, par ko runā. Mums ir tādi būtiski argumenti, sakot, ka nu, nevajag budžetā uh, tos skaitļus iestrādāt, kas nav realistiski. Pieaugums 4% maksājumos, nu nevajag rakstīt, ja ir 4 pieaugums 2. Nu, tātad tas ir tas būtiskākais elements, lai spēcinātu mūsu balsojumu un uh, komisijas uh, situāciju. Tagad otrs jautājums. Padomu balsojumā vasarā pārtrauc maksājumu apropriācijas maksu 2,02. Tas atbilda infra, inflācijas um, aprēķinam 2012. gadam, ko komisija toreiz izteica, bet pēc tam ir samazinājums izaugsmē bijis un līdz ar to uh, skaitļi ir samazinājušies. Nu, inflācija samazinājusies, labāk situācija ir patērētājiem, bet ja padomu paliek šai, uh, pārstāv šo līniju, tad, nu, uh, Tas nevienmēr atbilst tai argumentācijai, kuru es jūs, eh, ar kuru es jūs tikko iepazīstināju. Tā tad, nu, tas būs jautājums, par kuru mums būs smagi eh, atrast jautājumu, protams, maksājuma apropriācijas. Tagad pēdējais. Ja mēs eh, gribam ieturēt šo termiņu un sarunas, liekas, ka tas būtu normāli, tad vajadzētu, protams, eh, nu, izbeigt diskusijas, un diskusijas mēs varētu ar koordinātiem turpināt, un mēs ceram, ka uh, risinājums tiks adrikst, atrasts. Tātad skaitļi, kas ir 2012. gadā ierakstīti par ITER. Tas būtu normāls, ja tā varētu teikt, ITER pro, programmas finansējums. Bez aiz, nu, tādiem aizspriedumiem vai domām, nu, kā varētu uh, papildu izmaksas finansēt sadārdzinājumu izmaksai. Nu, pat ja mēs gribam novērst šīs divas sarunas jaukt, tad, nu, katrā gadījumā ITER jādod ir kāds skaidrojums, jo no 2007. līdz 2013. ir šis finansējums, un tas ir jādod. Frančeska, vai jūs gribat uh, ko papildināt? Pochissimo direi, visto che insomma... Jā, pavisam nedaudz, godīgi sakot, jo priekšsarētāji e, jūsu ziņojums bija ļoti precīzs, ļoti visaptveroši, ir tikai viena lieta, pie tam pozitīva, kas izriet no komisijas sastādītās vēstules, kas tapusi pamatojoties uz mūsu budžeta projektu respektīvi par tehnisko iespējamību tām prioritātēm, kuras mēs esam norādījuši, respektīvi tās prioritātes, kuras mēs eh, atlasījām, it īpaši 1A sadaļā, bet arī 4. sadaļā. Saskaņā ar komisiju tās ir prioritātes, kas var tikt ieviestas 2012. gadā, līdz ar to nepastāv tas risks, ka mēs mēģinātu finansēt tās budžeta pozīcijas, kuras, kurās nav iespējams iztērēt līdzekļus. Tas ir svarīgs elements. Jo jautājums pēc būtības ir politisks jautājums. Mums šobrīd ir eh, jāizšķirās, kuras ir politiskās uh, prioritātes, kur būs vajadzīgs finansējums. Vēl viens delikāts jautājums ir otrā sadaļa. Jo agri komiteja plenārs sēdē uh, balsoja par jauniem grozījumiem, kur ir nepieciešams tie, tiesiskais pamats. Uh, piemēram, tādu fondu izveidē, ar kur palīdzību varētu cīnīties pret uh, konkrētiem radītiem zaudējumiem, piemēram, baktēriju izraisītiem zaudējumiem. Tāpat parlamenta izvēle atjaunot resursus un noraidīt padomus ierosinātos līdzekļu samazinājumus, bet ir atsevišķas pozīcijas, kur mēs esam samazinājuši finansējumu. Ceturtajā sadaļā tas uh, attiecas īpaši uz kopējo zivsainiecības politiku. Tas ir, ir tie ir samazinājumi, kur tieši attiecas uz eh, mums svarīgām jomām. Šie samazinājumi jau tika iekļauti diskusijās par papildus resursu piešķiršanu. Tad vēl ir jautājums, kas saistīts ar maksājumu apropriācijām, tad, tad sarunas būtība pati, tātad par parlamentu nostāju un par to, vai mēs varam finansēt savus prioritātus un vai varam to darīt elastīgā veidā. Jāsaka jau no paša sākuma, ka mums kā parlamentam bija iespējams koncentrēties uz mūsu izvēlētām prioritātēm. Mēs balsojām par tām un turpina uh, arī samierināšanas sarunās tās atbalstīt. Tas eh, sakrīt ar komisijas nostāju. Mums likās tās lietas loģiskas. Un eh, šobrīd, eh, tā teikt, bomba ir komisijas laukuma pusē. Un tas ir tāds zināmā mērā delikāts jautājums, jo, protams, ka parlamentam nav abstrakta līmeņa maksājuma apropriācijas, bet mūsu budžetā mēs vēlamies uh, pateikt, ka mēs uzticamies komisijas veiktiem aprēķiniem, prognozēm, jo te balstās uz 2011. gada datiem. Mums jāpieliek pie, ši, jāpaliek pie šīs stratēģijas. Tā, tieši tā mums būtu jāmēra to visu pret komisijas aprēķiniem. Paldies. Manuel, tu veux dire quelque chose? Zemanuels. Jā, paldies. Pavisam īsi par šo jautājumu vēlējos izteikties. Uh, Kā vienmēr, priekšsarētāji, jūsu ievada uzruna bija ļoti skaidra. Un vienīgais, eh, ko es vēlējos pieminēt, ir eh, izcelt divus aspektus. Pirmkārt, padomēji ir jāpieturas pie savām saistībām. Eh, viņiem ir jāpaliek pie tiesiskajiem standartiem. Un padomē ir jāatceras arī, ka iestādes jau ir veikušas drastiskus līdzekļu samazinājumus. Ir saistības, kuras padomē ir uzņēmusies saistībā ar uh, Horvātiju, piemēram, un institūcijām ir nepieciešams kaut kāds minimālais vismaz finansējums, lai varētu nodrošināt savas funkcijas un to izpildu. Līdz ar to nevar būt runa par līdzekļu samazināšanu tik lielā apmērā, lai rastos grūtības, piemēram, ar algu izmaksu. Līdz ar to es vienkārši vēlējos šīs pāris lietas uzsvērt. Eh, Ģenerāla direktora kungs, vai šobrīd eh, jūs gribētu izteikt kādu eh, aicinājumu budžeta komitejai vai, nu, piemēram, parlamenta deputātus iedrošināt aizstāvēt komisijas pozīciju? Uh, vai gluži pretēji, nu, vispār, nu, tā kā jūs esat šeit zālē. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, Jūs ievadvārdos jūs ļoti labi aprakstījāt uh, problēmu, kāda ir problēma, kāda ir saistīta ar šo samierināšanās diskusiju rīt. Man nav nekas daudz, kas pieliekams klāt. Ir uh, sarežģīts jautājums uh, par uh, maksām apropriācijām, un es domāju, ka mums saistība apropriācijām mums ir jā atcerās, ka komisija priekšlikumos tādus skaidrs minēja, kas bija ļoti pārdomāti, un no otras puses mums ir padomas nostāja, kas ir, nu, tāda diezgan restriktīva. Tie ir elementi šajā diskusijā. Un uh, tie punkti, par ko jūs par pirmo un ceturto izdevumu kategoriju izteicāt, mēs arī varam mūsu uh, atbalstu dot, lai uh, tiktu sasniegts kompromiss uh, par prioritātēm, uh, par eh, kurām mēs runājām. Nu, un tās diskusijas, kādas bija ar koordinatoriem, es uh, gaidīšu tādas, kādas tās būs. Jūs jau pieteicāt, ka šādas sarunas būs. Lielas paldies! Dargie kolēģi! Uh, Vai tie deputāti, kas nav koordinātori, vēl kāds grib uzdot kādu jautājumu referentam? Jā, Elis kungs. Priekšstādā kungs, es labprāt gribētu jautāt nedaudz lielāku skaidrību ITER jautājumā. Es tam pievēršos, jo Es savā, e, manā iecirknī ir iestāde džet. Mums ir projekts, ko finansē Eiropas Savienība, bet kas pašlaik tiek apdraudēts, jo nākotne vairs nav skaidra ir lielisks dokuments, nezinu, vai jūs to redzēt par e, nā, džet e, nākotni, un tur skaidri parādās, ka ja netiks pieņemt skaidri lēmumu, tad džet sāks izjukt, jo pētniecība notiks citur un vairs nav nekādas skaidrības par nākotni. Un tad es gribu atgādināt, ka mūsu rezolūcija oktobra beigās mēs teicām, ka mēs gribam, lai līdz gada beigām šī lieta tika risināta, jo. Jo, ja mēs, ja mēs gribam turpināt ES institūciju darbības, turpināmību, varbūt komisija var apstiprināt uh, Vai viņi uzskata, ka džet varēs palīdzēt ITER, jo tā ir liela informācija savākta. E, pēdējās nedēļās uzzināja, ka džetā cilvēki jau sāk pamest darbu. Tā nav tikai nacionāla problēma. Mēs runājam par 25, 30 gadu tālu nākotni, bet tagad mums ir jārunā par esošiem resursiem un esošajiem darbiniekiem. Uh, Un tad mums jāskatās, kas tad tur strādās nākotnē priekšsēdētāji. Mēs nevaram atstāt šo lietu neizrunātu kaut kur eh, samierināšanās sarunās, tas ir jāiekļau, lai būtu patiešām apņemšanās noslēgt šo lietu līdz gada beigām. Kolēģi, nous avions eu. Paldies, dārgie kolēģi. Haglundkonga mm, atzinumu diskutējot, mēs varējām par to diskutēt. Ģenerāldirektora kungs, vai jūs par šo jautājumu varētu ko, ko teikt? Paldies, priekšsētā kungs, es gribētu teikt, ka Džeims Seles ar viņu runā par šo, par šo gadījumu, un komisija ļoti norāizējusies par šo jautājumu kopumu, bet komisija vēlas dot ieguldījumu pēc iespējas konstruktīvāku. Pēc tam, lai atrastu risinājumu starp um, parlamentu un padomu. Es domāju, ka tā pieeja, kādu jūs iezīmējāt, ir tāda saprātīga pieeja. Mums patiesi liekas, ka nu, principā nozīmīgi ir, lai būtu vienošanās par ITER pirms gada beigām. Zinot to, ka juridiskā bāze uh, gada beigās mainīsies, ja izticēs, un šīs diskusijas pat labāk ir pat bloķētas, jo uh, nu nav o, vienošanās par skaitļiem. Mēs zinām, cik nozīmīga ir džet programma un ITER programma. Un uh, ir absolūti nepieciešams, lai risinājums būtu pirms gada beigām, jo mēs vēlamies pētniekus aizsargāt no pirmām kārtām, jo no pirmā. Mm, janvāra zinātnieki varētu saskaties ar lielām problēmām. Un es gribu vēlreiz atkārtot no komisijas puses, mēs visu mūsu atbalstu sniegsim parlamentam un arī padomai, lai rastu risinājumu. Vienmēr ir nu, daži tādi radoši risinājumi, kādi ir iespējami, lai sasniegtu vienošanos. Bet, nu, steidzamība pastāv, jā. Un es gribētu priekšstādātāju kungs šeit uh, uzsvērt uh, un visiem teikt, cik uh, steidzams ir šis jautājums. Ļoti labi. Nu, tad par šo radošumu gan mēs atcerīsimies un par šo steidzamību arī. Un uh, ceram, ka tas uh, tad ļoti ātri arī pārvērtīsies rakstveikā uh, pamatdokumentā, jeb non-paper. Un īpaši arī tās dalībvalsts, ko tas, šis jautājums īpaši skar. Uh, un dažādie ITER projekta aspekti, kā tās aizstāvēs šo, šo pozīciju ne tikai padomju, bet arī citās institūcijās un būs gatava arī iet soli uz, uz priekšu un atbalstīt parlamentu, ja parlaments būs gatavs diskusijām. Paldies! Paldies, ja nav citu piezīmi, tad beigsim sēdi, piecu minūšu pārtraukums un pēc tam būs uh, koordinātora sēde. Tagad sēde ir.